Protokolu nu, saskaņā ar 213. panta trešo daļu konstitucionālo lieta komiteja eh, saskaņā ar personālajiem balsojumiem pieminēja, ka 166. 167. pāns pirmā daļa, 195. pāns trešā pirmā daļa personālajie balsojumi tiek piemēroti saskaņumā ar 6. punktu, otrā daļa, 7. pāntu, 3, 6 un 8 daļām. Uh, imunitātes procedūrās netiek pielietoti. Ja līdz nākamās e, sēdes sākuma kāda grupa neiebildīs vai vismaz 40 deputāti, e, tad tas būs pieņemts. Un Science and Direct jūs redziet, redzēsiet tekstu. E, Ivari Padara kungs no 2014. gada 7. aprīļa ir iecelts par Igaunijas lauksaimniecības ministriju. Harlems Dezirs no 2014. gada 9. aprīļa ir